ir tik interesanta un jautājums tik svarīgs mūsu tautsēmniecībai, ka es darīju visu, kas bija manos spēkos, lai pēc iespējas kodolīgāk un tomēr visaptvarokušāk atbildētu izskanējušos jautājumus. Paldies, komisāra kungs, ar to arī debats tiek slēgts un paldies. Tagad uh, atklāsim nākamo debati. Šis ir mutiskais jautājums komisijai pār ES. Uh, stratēģiju bezpajumtniecības izskaušanai. Un dosim vārdu Delīkundzē, kas ir uh, mut, or, mutiskā jautājuma sagatavotāja. Par šo jautājumu tagad notiek debates Eiropas parlamentā, un es gribētu pateikt paldies visām organizācijām, uh, kas visu gadu strādāja palīdzot mums ar informāciju un arī palīdzot uzlabot bez, bezpajumnieku situāciju. Jumts virs galvas ir uh, cilvēka tiesības un uh, nesakārtota uh, vide un uh, nepieejama mājokļi ir ļoti smaga problēma, kas atstāja ļoti slikti iespēju uz cilvēku. cilvēki, kas ir nokļuvuši uz ielas un dzīvo uz ielas, varbūt vajadzētu vispirms jautāt, kāpēc vispār viņi ir nonākuši uz ielas, kad beidzot beigsies spekulācija ar nekustamo īpašumu, kad mēs beidzot atzīsim, ka tas noved pie cilvēku izstumtības. Mēs redzam, ka realitāte ir tāda, ka arvien vairāk jaunu cilvēku, sieviešu, jaunu ģimeņu, e, imigrantu nonāk uz ielas un kļūst par bezpajumtniekiem. Mēs redzam ziemā, ka cilvēku uz ielām guļ e, kartona kastēs vai dzīvo teltīs, bet tas ir tikai um, aizberga pats tikai, tā ir tikai problēmas pati redzamākā daļa, jo ir daudz vairāk um, cilvēku, ko mēs ikdienā neredzam, bet dalībvalstu valdības uh, īpaši nesteidzas neko mainīt. Dalībvalstīm ir jāapzinās, ka tās ir atbildīgas par to, kā dzīvo valsts iedzīvotāji un Eiropas līmenī mums ir jāsniedz atbalsts, mums ir jāatzīst, ka problēma pastāv, un pirmām kārtām aizsardzība piestāv, eh, pienākas vismazāk aizsargātajām, visvārīgākajām iedzīvotāju grupām. Um, no pilsētu centriem cilvēki pārceļas uz pilsētu nomalēm un nonāk nabadzībā, bet tas nenozīmē, ka viņu vispār vairs nav, ja mēs viņus neredzam. Jūs zināt, komisārkungs, ka bieži uh, bezpajumtnieki tiek uzskatīti par noziedzniekiem, viņiem jāmaksā sots par to, ka viņi nakšņo uz ielas vai metro stacijās, bet tajā pašā laikā viņiem nav kur likties, nav kur palikt. Tiek um, organizēts um, sabiedrisko attiecību kampaņas un dažādi lozungi tiek izgudroti. Eiropas parlaments aicina komisiju atrisināt bezpajumtniecības problēmu līdz 2020. gadam. Un pirmām kārtām ir jāveic profilaks, lai cilvēki nemaz nenonāktu uz ielas, ir jākoncentrējas uz bezpajumtniecības ļaunākajām formām, ir jāpiedāvā bezpajumtniekiem pakalpojumi, kas viņiem ir nepieciešami, un ir jānodrošina pieejami mājokļi. Ir nepieciešama stratēģija, arī kritēriji vai rādītāji, ar kuriem novērtēt situāciju. Un jāizmanto visas metodes. Mums ir jānodrošina un jāapzinās arī tas, ka mājokļa pieejamība ir pirmais solis cilvēku integrācijā sabiedrībā. Bezpajumtniecība nav vienkārši likteņa sitiens un nedrīkst arī gaidīt, kamēr pienāks ziema. Cilvēki mēdz uh, nomirt, dzīvojot uz ielas, un parlamentam ir jāiesaistās. Paldies, Delī kungs. Tagad komisāram vārds lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji godātie deputāti, ņemot vērā šo situāciju un apstākļus, kuros daudz cilvēku dzīvo un strādā, nav pārsteigums, ka bezpajumtniecība ir uh, Uh, nonākusi mūsu uzmanības centrā. Mums ir jāraugās arī uz finanšu un ekonomikas krīzes konsekvencēm. Šajā konkrētajā gadījumā ir svarīgi saprast, ka bezpajumtnieki ir bijuši arī iepriekš, bet tikai krīzes situācija ir pastiprinājusi un pasliktinājusi daudzās dalību valstīs. Tajā pat laikā pieaug izpratni par to, kas ir nepieciešams, lai risinātu šo problēmu. Dalību valstīm būtu jāturpina strādāt pie nacionāliem reģionāliem attīstības plāniem, lai cīnītos pret bezpajumtniecību, atbilstoši 2010. gada kopīgiem ziņojumiem par sociālo aizsardzību un iekļaušanu. Dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība par daudziem pasākumiem, bet Eiropas Savienība varētu atbalstīt tās savos centienos, piemēram, palīdzot veicināt izpratni par problēmu un atrast labākus risinājumus problēmu risināšanai, izvērtēšanai un rīcībai. Eiropas Savienības struktūra fondus vajadzētu izmantot, lai risinātu šo jautājumu. Eiropas reģionas attīstības fonds nodrošina finansējumu sociālajiem mājokļiem izstumtajai sabiedrības daļai un vajadzētu turpināt to izmantot. Eiropas Savienības sociālais fonds sniedz atbalstu sociālā un darba tirgus reintegrācijas pasākumiem bezpajumtniekiem. Patreiz mēs strādājām pēc, eh, pie finanšu ietvaru laika posmām pēc 2013. gada. Eh, domājot par kohēzijas finansējumu izmantošanu, lai sasniegtu stratēģijas 2020 noteiktos mērķus. Un šeit ir svarīgs uzdevums samazināt nabadzības līmeni. Eiropas Savienības konsensus konferencē tiek identificēti eventuālie risinājumi. Piemēram, monitoringa uzman, uzlabošanu, lai veicinātu inovāciju izmantošanu problēmas risināšanai. 2010. gada 16. decembrī pieņemtie lēmumi par Eiropas Savienības bezpajumtniecības stratēģiju iezīmē veselu rindu prioritāšu, ieskaitot statistikas uzlabošanu par šo problēmu. Bezpajumtniecības prevencija un likvidēšana ir ļoti svarīgs solis, lai sasniegtu stratēģijas 2020 noteiktos mērķus, un šeit mums vajadzētu izmantot arī to, kas atrunāts Eiropas Savienības atbilstošajā platformā. Mēs tikko kā esam um, pasūtījuši jaunu, pasūti, e, jaunu pētījumu par migrāciju un bezpajumtniecību, strādājot pie bezpajumtniecības indikatoriem kopā ar Sociālās aizsardzības komiteju. Mēs esam veicinājuši sociālo inovāciju, kas ir balstīta uz mājokļu pieejamību. Godātie deputāti, patreiz ir svarīgi izmantot visu savu enerģiju un resursus, lai realizētu Eiropas Savienības līmenī noteiktos pasākums, lai varētu uzsākt jaunas procedūras, veidojot augst līmeņu grupas un komitejas. Pagājušajā mēnesī es tikos ar daudzām iesaistītajām pusēm šī jautājuma risināšanā, meklējot risinājumus, lai efektīvāk izmantot to, kas ir mūsu rīcībā, un iedarbīgāk risinātu problēmas. Un mēs turpināsim to visu ar konkrētiem pasākumiem. Paldies, komisāra kungs. Un tagad es došu vārdu pārstāvjiem politisko grupu vārdā. Ergas kungs, divas minūtes. Ehm, paldies, priekšsēdz kungs, sociālisti deputāti ir ierosinājuši uzdot šo jautājumu komisijai, un viņi vēlas arī sagatavot rezolūcijas projektu. Eiropas Tautas partija uzskata, ka eh, tā arī būtu jādara. Mēs varam atbalstīt šo ierosinājumu. Mums šajā jautājumā ir vienprātība bezpajumtniecība ir īpaša ekstremāla nabadzības forma, kas 21. gadsimtā nevarētu būt pieņemama. Mums jāraugās uz to, kā integrēt risināt šo jautājumu gan atsevišķajās dalībvalstīs, gan arī dalībvalsts starpā sadarbojoties. Bezpajumtniecība ir īstenībā tāda kā pēdējā pietura atstumtības ķēdē. Un šeit rodas aburtais loks. Bezpajumtnieks nevar dabūt darbu, ja viņam nav darba, viņam nav cerību atbrīvoties no bezpajumtniecības lāsta. Un vēl papildu problēmas ir slimība, fiziska, garīga degradācija, bieži izveidojas krimināla, e, kriminālas organizācijas un izkļūt no šādas situācijas ir ļoti sarežģīti. E, šeit ir nepieciešams sociāls atbalsts, darbvietu radīšana, ir nepieciešams harmonizēts programmas, piemēram, ir bijuši arī veiksmīgi piemēri dažās valstīs. kā šīs problēmas risināt, un šo pozitīvo praksi mums vajadzētu e, rūpīgi izpētīt un uz to balstīt Eiropas stratēģiju. Mēs apsveicam šo ierosim katrā ziņā un šo mutisko jautājumu un atbalstam to. Paldies, tagad Bereses kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze, komisāra kungs. Šī ir otrā reize, kad parlaments īsā laikā mobilizējās, lai pievērstu jūsu uzmanību bezpajumtniecības tēmai. 2008. gadā mēs jau par šo tēmu runājām, un tagad mums ir 2010. gada paziņojums, kurā tiek norādīts uz to, ka šai skandalozais situācijai ir jādara gals. Eiropa taču ir bagātības eh, tāda kā telpa un it kā arī civilizācijas, un tomēr visās pilsētās ir bezpajumtnieki. Šiem trūkumcietiem ir jāpalīdz. Viņus krīze ir skārus vissmagāk - Atenās, Berlīnē, Parīzē, Helsinkos. Vai mēs varam pieņemt to, ka savienība, kas ir balstīta uz solidaritātes principiem, samierinās ar to, ka bezpajumtniecība plešas platumā. Šeit nabadzība un sociāla atsumtība viskrasāk izpaužas. Mēs, kā es atminos, runājam par to, vai bezpajumtniecības apkarošanas mēģis būtu jāpasludina par ēsmēķi, vai tas tiešām tā būtu jādara. Labi, šo debatu es negribu tagad atgādināt, bet pamatiesību harta ir mūsu strateģiska, mūsu savienības strateģiska sastāvdaļa. Un, komisāra kungs, tagad jūs ziņā ir izmantot uh, jau esošos instrumentus, lai stabilitātes pakts rīt nenovestu pie tā, ka akli jeb kāda veida finansējums pakalpojumiem tiek mazināts, kas uh, nāk par labu šiem sabiedrības slāņiem. Uz vietas ir sociāla darbinieki, kas veic eh, ļoti vērtīgu darbu, bet viņu darbs eh, mūsdienās ir gandrīz neiespējams. To mēs redzējām Francijā, kur Xavier Emanueli eh, svarīgas organizācijas dibinātājs atkāpās no amata, un tam bija plaša atbalsts. Dalībvalstīm ir jāaktivizējas, lai sociāls nodibinājums finansētu, lai bezpajumniecības jautājums rīt vairs nebūtu steidzamības jautājums. Paldies, un tagad Linas kundze. Lai arī cīņa pret nabadzību un sociālo izstumtību galvenokārt ir dalību valstu valdību prerogatīva Eiropas Savienība šeit varētu spēlēt koordinējošo lomu, tīpaši attiecībā uz bezpajumtniecību, kas atbilst arī stratēģijai 2020. Daudzos gadījumos tomēr nav nepieciešams no jauna izgudrot riteni, jo ir daudz labās prakses piemēra Eiropas Savienībā. Šo informāciju vajadzētu tikai apkopot un izplatīt daudz plašāk un efektīvāk nekā tas ir darīts līdz šim. Vai komisija varētu iezīmēt, ko tā ir iecerējusi darīt un ko komisārs ir iecerējis darīt šīs bezpajumtniecības stratēģijas ietveros, lai apkopot minēto informāciju? Un cik daudz informācijas jau ir pieejams no dalībvalstīm par to, kāda ir bezpajumtniecības cēloņa? Mēs zinām, ka 3 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā patreiz ir bez pastāvīgās dzīves vietas. Kādēļ tas ir radies? Cik lielā mērā to ietekmē alkohols, alkoholisms un narkotiku lietošanas problēma? 40% no cilvēkiem ir saistīti ar da, narkotiku problēmu, 40% ar alkoholu, 35% tā ir um, mentālās veselības problēma. Un daudziem šiem cilvēkiem ir šīs poliproblēmas kur kombinējas gan alkoholisms, gan narkomānija, gan arī mentālās novirzes. Es zinu, ka ir ļoti daudz projektu, kur mērķis ir risināt šīs problēmas, kā tas ir manā vēlēšana apgabalā, izmantojot uh, uh, Dāfnu programmu, kas mērķē tieši uz sievietēm bezpajumtniecēm, tāpat sniedzot atbilst, at, atbalstu uh, Eh, ģimenes konfliktu upuriem. Ko mēs varētu prasīt šeit? Mēs varētu prasīt saskaņotu pieeju visā Eiropas Savienībā, jo pirmkārt mums būtu nepieciešams izzināt, kas jau ir panākts un kā mēs varētu palīdzēt attīstīt nacionālās un reģionālās stratēģijas, kas savukārt liktu dalību valstīm noteikt konkrētu termiņu, līdz kurām būtu pilnībā jāizskauž uh, bezpajumtniecība, ko Karina Dalī jau pieminēja eh, deklarāciju, kas tika pieņemta pagājušā gada 16. decembrī. Bezpajumtniecība nekad nav bijusi politikas prioritāte. Tas nekad nav bijis populārs temats. Varbūt tādēļ, ka ar to nevar piesaistīt daudzus vēlētājus, bet tas nenozīmē, ka tas nav svarīgi. Gluži pretēji mums būtu jāpiesaista visi cilvēki ar dažādu pārliecību, būtu jāiesaist gan nacionāli, gan vietējie politiķi, gan veselības, gan sociāls aprūpas pakalpojums sniedzēji, gan arī tie, kas paši ir izjutuši savas ādas eh, situāciju kā bezpajumtnieki. Nu, mums ir nepieciešama stratēģija, kas reāli darbojas. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Cermekī kungam divas minūtes. Paldies! Es um, domāju, ka šīs debatas ir ļoti svarīgas, un tādēļ arī izvēlējos uzstāties tajās, jo Šī tēma ir svarīga man personiski. 19. gadsimtā Krakovā eh, viens no maniem priekštečiem izveidoja pajumti bezpajumtniekiem, patvērsni bezpajumtniekiem. Tajā laikā valstis ļoti bieži nezināja, ko darīt oficiālajā līmenī ar šiem bezpajumtniekiem. Protams, mēs varētu turpināt atkārtot vienu un to pašu, ka tā ir tikai un vienīgi dalībvalstu prerogatīva, bet es domāju, ka tīri morāla apsvērumu dēļ Eiropas Savienības parlaments varētu rādīt piemēru un varētu vērsties pie dalību valstīm un aicināt rīkoties koordinēti un saskaņoti. Es domāju, ka krīze vēlreiz parādīja to, ko mēs patiesībā gribējām noslēpt. Krīze ir tāpat kā laiks pēc plūdiem, ka pēc plūdiem atklājas ļoti daudz drazas, un mēs redzam, kāda problēma tiešām ir bijusi. Piemēram, spekulācijas nekustamā īpašuma tirgu, kredīti banku sektorā, Ļoti bieži tas noved pie cilvēku nonākšanas uz ielas un palikšanas bez pajumtes. Es domāju, ka tā ir mūsu modernās civilizācijas problēma, kas ir pārsātināta ar patēriņu šo psiholoģiju, un tā ir sabiedrība, kas nespēja pat tikt galā ar moderno dzīves realitāti. Un es domāju, ka mums vajadzētu runāt vienā balsī un pasvītrot morālo pienākumu, ka mums ir jāpalīdz tiem, kam vajadzība ir nepieciešama. Paldies, un tagad figurēdā kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! bezpajumtnieku problēma patiesībā nozīmē cilvēku pamatiesību pārkāpumu. Un tādēļ, kā jau Eiropas parlamenta deklarācijā teica 2010. gada 16. decembrī, ir nepieciešams piešķirt prioritātiem pasākumiem, kas veicina sociālo mobilitāti, lai nevienam nebūtu jāguļ uz ielas. Un mums būtu jānodrošina vismaz pagaidu pajumte. Uh, cilvēkiem, lai nevienam nebūtu jāguļ uz ielas un lai viņiem būtu pieklājīgs jumts virs galvas. Protams, tā ir ambicioza stratēģija Eiropas savinības līmenī, bet mums ir nepieciešams efektīvas stratēģijas dalībvalstu līmenī un vajadzētu izmantot Eiropas Savienības fondus, lai finansētu mājokļu būvēšanas projektus šādiem cilvēkiem. Bet tas nav viss. Bezpajumtniecības problēma būtu jārisina caur ļoti daudzām un dažādām rīcību politikām - finanšu, ekonomikas, sociālo politiku. Visā šajās politikās mums būtu jādomā par bezpajumtniecības cēloņu likvidēšanu, jānodrošina pienācīgs atalgojums, pienācīga pensija, jo Tas, ko mēs tagad redzam, šī tāpības politika un uh, sociālā politika, ko turpina realizēt daudz dalību valsts, nozīmē, ka arvien vairāk cilvēkiem nebūs ienākumu, lai samaksātu par jumtu virs galvas, līdz ar to bezpajumtnieku skaits pieaugs. Jo viņi nespēs samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem, veselības aprūpi kā arī nevarēs saņemt kredītus. Tā kā mums ir jākoncentrēs uz šīs situācijas risinājumiem. Paldies, paldies, Paškas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Bezpajumtniecības parādība civilizētajā sabiedrībā pastāv jau ļoti sen. Ielu bezpajumtniecība ir ekstremālā nabadzības forma, un iemesli tam ir ļoti daudz un dažādi. Bieži tās ir personiskas problēmas, nestabils um, attiecības, uh, alkoholisms, narkomānija, jebkādu ienākumu avotu zaudēšana. Eiropas konsensus konference pagājušajā decembrī piedāvāja risinājumu šīs problēmas uh, likvidēšanai, bet es domāju, ka vispirms mums ir jānodrošina, lai cilvēki netiktu vienkārši izlikti uz ielas, un būtu jānodrošina pagaidu mājoklis cilvēkiem, kamēr viņi atrisina šīs personiskās problēmas. Otrakārt, mums būtu jānodrošina, lai šie cilvēki varētu piekļūt tādiem mājokļiem, kur apmaksa viņiem ir pa kabatē. Vajadzētu domāt par to, kā palīdzēt cilvēkiem tajā pat laikā, aktīvi iesaistot pašus cilvēkus. Paldies, Dots Kunz, pusotra minūte lūdzu. Priekšsēdskundze, komisāri, kolēģi. Eh, priecājos par iespēju piedalīties šajās debatēs par bezpilniecības problēmu, atzīstot, ka šis ir jautājums, kas ir jārisina dalībvalstīm, tomēr arī šim parlamentam ir iespēja pievērst eh, jautājumam politisku uzmanību, eh, piemēram, ar šādu debatu. 2010. un 2011. gadā manā vēlēšana apgabalā Ziemeļīrijā reģistrēto bezpajumnieku skaits pieauga par 8% salīdzinot tātad no viena gada ar otru. 2010. gadā bija vairāk nekā 38 tūkstoši, kas gaidīja sociālos mājokļus, eh, un, eh, protams, ir daudzi iemesli eh, tam, šo skaļu pieaugumu, tie var būt sociāli, ekonomiskā, jau mēs dzirdējām ļoti Eh, dažādā veidā šajās debatēs, bet mums ir jādod iespējas izglītoties, eh, apmācīties tiem, kas nonāk šādā situācijā, tajā, un arī jā, jā viņiem piekļūt eh, mājokļiem par saprātīgu cēnu. Ziemeļārijā, Ziemeļīrijā bezpajumtības problēma ir izsnāta dažādā veidā, vairāk nekā 200 miljonu, piemēram, sociālo māju celtniecībai, un mani iedrošina tas, ka e, jaunieši, kas ir nonākuši šādā situācijā, ir varējuši arī to pārvarēt. E, ar e, tā skaitā šādu e, atbalsta iestāžu un pasākumu palīdzību e, sniedzot viņiem iespēju pagaidu mājokļos pavadīt, pārlaist laiku, Un tieši e, šāda veida e, pasākumu mums ir vajadzīga vēl vairāk, e, lai šo problēmu risinātu. Paldies, Dodas kundze, un tagad dodu vārdu Esāja kundzei divas minūtes. Priekšsēdus kundze, komisāra kungs, bezpajumtniecība, īpaši tagad ekonomiskās krīzes laikā rada mums nopietnas izaicinājums sociālā un arī veselības aprūpas jomā. Uh, bezpilniecība nav tik vienkārši definēt, tās ir fenomens, kas dažos laikos valstīs ir dažādā veidā izpaudies. Bezpilnieku skaits ir grūti nosakāms, bet tā, tas nevar būt pamats atrunāties ar bezdarbību dalību valstīm ir jārīkojas, bet mums ir arī jāuzlabo koordinācija un labākās prakses apmaiņā ir jānotiek. Dalību valstīs jau eksistē e, Nacionālās bezpējumniecības stratēģijas, Somijā ir programma pret ilgtermiņu bezpējumniecību, e, eh, kas ir balstīta uz dzīvokļa vispirms principu Kaut kas ir jādara, ir jārada iespēja piekļūt veselības aprūpei un arī uh, šiem cilvēkiem pārvarēt narkomāniju. Profilaktiskiem pasākumiem ir jābūt piedāvātiem un mājokļi nedrīkst būt tikai pagaidus. esošais dzīvojamais fonds ir pilnā mērā jāizmanto. Tas ir labāk nekā, e, tas ir lētāk nekā e, risināt eh, tādas bezpajumniecības, bezpajumniecības problēmas, kuras pēc tam ir jārastē slimnīcās. Bez darba problēma ir jārisina, un šo cilvēku problēmas ir tiešām jārisina. Paldies! Tagad Dardāna kungām pusotra minūte. Paldies priekšsēdus kundz komisāru, kungs, dārgie kolēģi. Kā referents par nabadzības tēmu esmu pārliecināts, ka ekonomiskā izaugsme būs panākama tikai tad, ja mēs rūpēsimies ne tikai par finanšu jomu. Mums ir jā mazina nabadzība. Sociāla politika nevar palikt ārpus mūsu uzmanības lokā. Tā ir tikpat svarīga kā budžeta līdzekļu taupīšana. Nabadzības uh, samazināšana ir arī saistīta ar patēriņu. Bezpajumtniecība, sociāla apstumtība ir ļoti būtiskas problēmas Cilvēki, kas nezina, kur, eh, viņi pā, kur pārlaist nākamo nakti, bezdarba problēma ir vēl skargabāka. Sociālu mājokļu būve ir dalība valstu kompetence. Viņi šo jautājumu risina pēc savas saprašanas. Tā tas ir paredzēts eh, līgumos un tas ir jāpatur prātā dalību valstis nedrīkst ierobežot eh, valsts atbalsta likumdošanu, risinot bezdarba, bezpēmniecības problēmu. Es ceru, ka mēs gūsim panākums, kurus es varēšu pozitīvi atzīmēt savā nākamā ziņojumā. Tagad Mēfī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs pieminējāt Eiropas 2020 stratēģijas mērķi, lai 20 miljonus cilvēkus izvilktu no šī nabadzības slazda, bet realitāte ir tāda, ka šī mērķa sasniegšanas vietā mēs visvairāk no tā atvirzamies, un tas ir tieši rezultāts uzbrukumiem darba ņēmējiem Eiropā, jo šī taupības politika ir iegrūdus miljonus nabadzībā un vēl vairāk miljonu draud kļūt par bezpajumtniekiem. Piemēram, Grieķijā bezpajumtniecība ir pieaugusi par 25%, īrijā um, diena uh, pakalpojumi bezpajumtniekiem ir samazināti, notiek plašāka privatizācija, līdz ar to mazais sargātā sabiedrības uh, daļa nonāk ar vien apgrūtinātos apstākļos. Šī pilnīgi muļķīgā loģika, kas ir balstīta norādīt uz peļņas gūšanu. E, Īrijā e, ir novedusi pie tā, ka 42 um, tūkstoši ģimeņu ir dzīvokļu rindās, un tajā pat laikā stāv tukši dzīvokļi, un um, tā vietā, lai paļautos uz privāto sektoru, vajadzētu to risināt valsts līmenī. Tā vietā, lai dotu vairāk naudas banķieriem, es aicinu palielināt finansējumu bezpajumtnieku atbalstīšanai un lai cilvēku atbalsts būtu reāls un ir jārealizē politika, lai cilvēkiem tik nodrošināts jums virs galvas. Paldies, un tagad došu vārdu Delvū kundzei divas minūtes. Euh, Paldies! Es ļoti priecājos par šo rezolūciju. Mēs esam atbildīgi par to, lai sabiedrība tiktu informēta par to, kas notiek šajā jomā. Mums nav statistikas datu un rādītāju par bezpajumtniecību, bet mēs varam konstatēt, ka bez, bezpajumnieku skaits ir ļoti palielinājies. Mēs runājam par to, ka ir jācīnās pret nabadzību un mums jāaicina dalību valsts likvidēt bezpajumtniecību līdz 2015. gadam. Mēs neesam tuvojušies mērķim, vai tiešām 2010. gads dalību valstīs tika izmantots, lai konkrēti samazinātu nabadzību. Es ļoti šaubos par to un ļoti nožēloju to. Ir vajadzīga globāla stratēģija, kas aptver daudzus sektorus un pietrūks ne tikai dzīvokļu, bet ļoti Smagas problēmas rodas ģimenēs, cilvēki daudz vairāk slimo, ja viņiem nav labi dzīves apstākļi. Cilvēki, protams, ir dažādi un viņu pieredze un līdzinējā dzīve mēdz ļoti atšķirties, bet mājoklis ir pamatiesības. Jautājums Delvo kundzei no Tikau kundzes. Okay. Uh, poate traducerea n-a fost corectă, dar am... Delvo kundze, varbūt es jūs nesapratu. 84 miljoni iedzīvotāji Eiropā ir bezpajumtnieki. Tas ir viens no pieciem. Vai varbūt šie cilvēki ir uz nabadzības sliekšņa? Nu, tik daudz taču nevarētu būt bezpajumtes. Šķiet, ka tā bija problēma tulkojot. 84 miljonu cilvēku dzīvo zem nabadzības līmeņa. Paldies par šo paskaidrojumu. Tagad eh, Gences kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi panākt, lai Eiropas komisija iesaistītos bezpajumtniecības stratēģijas izstrādē un ir svarīgi par to runāt arī tā saucamajā Eiropas konsensa konferencē. Ekonomiskās krīzes apstākļos daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu un ģimenes nevar atmaksāt kredītus. Sevišķi smagi šī problēma skar cilvēkus, kam kredīts jādod ārzemju valūtā, piemēram, Šveices frankos. Tāpēc ir jāīsteno pasākumi, piemēram, jādomā, vai direktīva par patērētāju aizsardzību nevarētu tikt grozīta atbilstoši. Vēl viena problēma ir bezpajumtnieku diskriminācija. Bieži viņi tiek izdzīti no pilsētas centra, un viņiem jāmaksā sots, ja viņi tur rādās. Uh, un daudzi cilvēki norādīja uz to, ka bezpajumniecība ir ekstrēma nabadzības forma, un mums ir aktīvāk jādarbojas problēmas pārvarēšanā. Paldies, Maira kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es zinu, ka Eiropas Savienībā pašlaik ekonomiskā situācija prasa taupīt, bet šiem šo procesu rezultātā cieš ļoti daudz cilvēku. ASV veic un veicina investīcijas, bet mēs darām pretējo. Valstu sociālās sistēmas tiek apcirptas un bezdarbnieki, atvainojos, bezpajumtnieki, bezpajumtnieku skaits pieaug. Šādas problēmas ir arī Spānijā. Uh, cilvēki, kas nestrādā, nevar reizi mēnesī maksāt kredītu, hipotekāro kredītu, un tad viņiem tiek atņemts mājoklis, bet kredīts ir jāturpina atmaksāt, un to nevar nosaukt par morālu vai rīcību. Ja cilvēkam ir jāatņem dzīvokli, bet viņam jāturpina maksāt kredīts. Uh, ir nepieciešami kopīgi likumi, kas pasargātu cilvēkus, ja viņi, uzņem, ja viņi ņem hipotekāro kredītu. Nedrīkst pieļaut šo situāciju, ka tad, kad dzīvoklis jau ir atņemts, ir jāturpina sekt par to parāds. Nevajadzētu aprobežoties ar skaistiem vārdiem vai plāniem. Paldies! Šidlevskas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Bezpajumtniecības problēma nav atrisināta Eiropā, un cilvēki, kas, ko skar šī problēma, arvien biežāk nav vairs vidē vecuma cilvēki, arvien biežāk tās ir, tie ir jauni cilvēki, sievietes, imigranti, un bez šīs redzamās bezpajumtniecības pastāv arī vēl citas problēmas formas. Ir nepieciešamas kopīgas aktivitātes dalībvalstīs un aktivitātes, kas balstās Eiropas politikā Ir dažādas metodes, kā var vākt datus, un Eiropas Savienība varētu izstrādāt ietvaru problēmas apzināšanai un stratēģijas izstrādē, kā pārvarēt bezpajumtniecību. Es gribētu uzdot šodien komisāram tāpēc dažus jautājumus. Pagājušā gada decembrī notika Eiropas konsensa konference, kas bija veltīta bezpajumtnieku problēmai. Problēma tika apskatīta no dažādām pusēm, un runājot par stratēģiju, Eiropas komisija varētu paredzēt aktivitātes, kas nemaz neļautu cilvēkiem palikt bez jumta virs galvas, Kā komisija vēlas iesaistīt nevalstiskās organizācijas problēmas risināšanā paralēli jau nosauktajām iecerēm un kā tā grasās pārbaudīt pasākumu efektivitāti un uh, izlīdzināt atšķirības starp dalību valstīm. Paldies tagad Flašikovas Benovas kundze. Paldies, priekšēdētāji! Decembrī plenārsēdē Eiropas parlamenta plenārsēdē es jautāju komisāram par stratēģiju um, bezpajumtniecības pārvarēšanai. Kas ir izdarīts šajā laikā? Vai jūs vēlaties ar mums sadarboties, izstrādājot stratēģiju? Lai pārvarētu bezpajumtniecību, jāņem vērā dažādi faktori, ir jābūt skaidram mērķim, jāaptver virknes sektoru, jābūt skaidrībai par politikas ievirzi un jāņem vērā dažādi rādītāji un jāņem vērā dalībvalstu atšķirīgās situācijas. Jāņem vērā arī tas, ka nabadzība iet plašumā Eiropā un uh, bezpajumtniecības stratēģija ir jāapskata dalību valstu nacionālajos darbības plānos, izmantojot atvērto koordinācijas metodi. Gribētu aicināt komisiju izstrādāt efektīvus pasākums un sadarboties ar Eiropas parlamentu izstrādājot stratēģiju. Tagad lūdzu Veržjā kundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdz kundze. 8% eiropiešu dzīvo ekstremālās nabadzības apstākļos. Viņi nespēja dzīvot cilvēcienīt dzīvi, apvienot savas pamatvaidzības. Tūkstošiem dzīvo zielām, citi ļoti sliktos mājļos, sievietes, bērni, viņi nebauda pamat tiesības kā uh, dzī, tiesības uz dzīvu, eh, uz eh, darbu un tiesības dzīvot ar savu ģimeni. Situācija Eiropas Savienībā arvien pasliktinājusies. Krīze ir vissmagāks kārus, visvājākos sabiedrības slāņus. Ir dažādi instrumenti, jūs par tiem runājat, bet eh, ko citu kā tikai skaists vārdus dalībvalsts var piedāvāt, eh, lai risinātu šo problēmu. Nabagi tiek eh, viņi uzskatīti par noziedzniekiem daudzās valstīs. Kā šo cilvēku reālās vajadzības tikt tiešām realizētas, eh, ja mēs to nedarīsim, tad uh, cilvēcīga sociāla Eiropa nekļūst par realitāti. Tagad Bastos skundz divas minūtes. Prieksēž kungs. Bezpajumtnieku skaits un ekstremālos apstākļos dzīvojošo personu skaits daudzās dalībvalstīs ir pēdējo gadu gaitā pieaudzis. Ekonomiska krīze problēma ir tikai vēl vairāk sāsnēs, kā jau dzirdējām debatēs. Visi piekrītam, ka šis fenomens apdraud arī ES vērtības. Šī situācija e, ir cilvēku necienīga un pārkāpja pamatiesības. Manā valstī mēs esam dzirdējuši, redzējuši, ka ļoti smagi taupības pasākumi ir ieviest un bezpēmnieku skaits ir pieaudzis un to cilvēku skaits, kas nekādu veidu sociāls, sociālu atbalstu nebaud bezpilnīgs skaits manā valstī ir pieaudzis par 20% kopš 2008. gada. Arvien vairāk ģimeņi, ģimeņi dzīvo uh, eh, ap, draudīgos apstākļos bez darba dēļ. Pagājušajā gadā Eiropas parlaments pieņem rakstisku paziņojumu par ES bezpilniecības apkarošanas stratēģiju. Ar šo deklarāciju, ar šo paziņojumu parlaments prasīja komisijai izstrādāt bezpajumtniecības apkarošanas stratēģiju, kā arī dalību valstīm attiecīgas stratēģijas, lai mēs varētu samazināt eh, bezpajumtnieku skaitu. Mēs prasījām profilaktisks pasākums un konkrēts soļus bezpajumtniecības problēmas risināšanai. Šī e-stratēģija ir jāievieš, tai ir jābūt savietojumai ar dalībvalstu sociālo mājokļu celtniecības stratēģijām. Komisārs sacīto mēs sapratām, un es aicināšu tomēr komisiju dot spēcīgu impulsu, lai pamudinātu dalībvalsts un reģionālās iestādes cīnīties pret šo sociālo netaisnību. Paldies tagad Kocelīno kungs pusotru minūtu, bet viņš nav zālē. Tādēļ turpināsim nākamo runātāju. Mendes de Vigo kungs divas minūtes. Jūs ieradāties tieši laikā. Lūdzu, mikrofonu ieslēdziet. Nu tad izmantojiet citu lūdzu. laikam tagad strādās. Labi, paldies. Paldies, priekšsēdz kundze. Šī nav pirmā debate per, parlamentā par šo jautājumu. 2008. gadā mēs jau par to runājam. 2010. gads tika pasludināts par Eiropas gadu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tagad tad mēs. Uh, rezolūcija pieņem tagad mutisko jautājumu Eiropas komisijai. Eiropas parlaments vienmēr ir ļoti rūpīgi sakojuši šai reālai problēmai. Mūs bieži apsūdz, ka mēs runājam par institucionālām problēmām, kas cilvēks neskār. Protams, arī institūcija problēmas ir svarīgas, bet mēs tagad parādām, ka mēs esam nopietni nobažījušies arī par bezpajumniecību. Tas ir pirmais, ko gribēju sacīt. Otrais komisija norādījusi to, ka rīcības plāni šajā jomā ir galvenokārt nacionāla līmenī, bet mēs varam arī kaut ko darīt ēs līmenī. Un tā darījām, iekļaujot atsaucu sociālo atstumtību pamattiesību hartā. Es domāju, ka mums ir iespēja darīt konkrētas lietas, balsojot arī par budžetu kas drīz būs darba kārtībā, un tā būs iespēja mūsu apņemību parādīt. Trešais, ko gribētu sacīt priekšsēžkungs, ir svarīgi cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību, bet vēl svarīgāk ir aizsargāt cilvēku cieņu. Nabadzīgam cilvēkam arī ir tiesības baudīt visas savas tiesības. Es redzēju filmu par Tēvu Bžižinsku Un arī jums iesaku to noskatīties, jo tas parāda, ka cīņa pra, pret nevienlīdzību ir cīņa par dzīvību. Es aicinu neatstāt novārtā to, kā acīm redzot daži uzskata, ka tikai dažas politiskās grupas eh, cīnās par sociālajām uh, tiesībām. Nē, visas politiskās grupas par to ir nobežījušās, jo tas ir cilvēciens jautājums, pa ko mēs turpināsim cīnīties. Paldies, Raptī kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdz kundze, komisāra kungs, jūs ziniet, vienalga, cik cilvēks ir nabaks, ja viņš ieraug bezpajumnieku, uz ielas viņš jūtas tā, ka starp viņu un bezpajumtniekiem ir liela tā kā siena, kas viņš šķir daudzi, uzskata, ka viņi nekad nevarētu kļūt par eh, bezpajumtniekiem, bet patiesībā tas ir tikai mazs solis. Eh, daudz cilvēki ir mata tiesa no bezpajumtniecības, un šī problēma ir pau sāsnēsies eh, ekonomiskās krīzes laikā, kas uh, Bezpajumnieku skaitam ir licis strauji pieaugt. Statistiskie dati ir grūti iegūstam, bet mēs zinām savus valstis, savus uh, dzīvumās rajons, un mēs visi zinām, kas tajos notiek. Ekonomiskās krīzes laikā nabadzība pieaug, tas noved savukārt pie nodarbinātības darbietu samazināšanu, un, kad cilvēks ir zaudējis savu darbietu, viņš var kļūt par bezpajumnieku. Mums ir jācīnās pret šo parādību, un mums ir vajadzīga ES līmeņa stratēģija šīs problēmas risināšanai, tāds kā ES lietus sargs vai e, kopīga stratēģija bezpajumtnieku reintegrācijai sabiedrībai. Paldies, Raptī kundze, un tagad es vēlos dot Morāšā ķiekundzei e, vārdu divas minūtes. Paldies, priekšsēd. Es ļoti atbalstu šo mutisko jautājumu un rezolūcijas projektu, jo mēs runājām par problēmu, kas ir Eiropas necienīga, eh, nesaskanīga ar vērtībām, kuras mēs aizstāvam, eh, ņemot vērā mūsu video dzīves līmeni Eiropā. Krīze ir tikai sāsnājusi eh, bezpajumtniecības problēmu un turklāt ļoti strauji Es domāju, ka mums būtu jāapzinās, ka katrs Eiropietis rīt varētu e, kļūt par šīs problēmas upuri. Un šeit, pirmkārt, e, ko mēs varam darīt e, problēmas labā, izmantot Eiropas sociālo fondu, protams, kas ir vērsts uz cilvēku reintegrāciju sabiedrībā, reintegrāciju darba tirgu, lai cilvēki varētu atrast darbietis. Es vadu darbu grupu par ES sociālo fondu un sociālo progresu kā tāda. Es vēlos uzsvērt, kā progresu programmai vajadzētu mums ļaut e, šo problēmu risināt bez kavēšanās. Mums ir jāstrādā kopā, lai izstrādātu indikātorus, kas ļaut mums izstrādāt efektīvu politiku cilvēku piekļuvēju mājokļiem. Eiropā ir labas prakses piemēri, un es domāju, mums visiem vajadzētu savus pūliņus apvienot, protams, ar Eiropas komisiju un ar mūsu darbu grupu Eiropas parlamentā un sociāla eh, lietu komiteja Eiropas parlamentā, ko vada Bereses kundze. Mums kopā ir jāraugās, kā dalībvalstu sistēmas var rast risinājums nākotnē. Uh, un cilvēkiem jāpiedāvā apmācības iespējas, lai izķeprotos no šīs situācijas, kas, kā es sacīju, ir Eiropas necienīgi. Paldies, tikā kundz minūte. Bezpajumtniecība ir liela problēma Eiropā, kas atstāja lielu iespaidu uz iedzīvotājiem. Ir zināms, ka ziemā daudzās pilsētās pietrūkst um, gultas vietu bezpajumtnieku patversmēs. Bezpajumtniecības pārvarēšanai ir jābūt mūsu prioritātei. Un sevišķi es gribētu vērst uzmanību uz uh, pēc Lisabonas stratēģiju ir nepieciešams koordinēt aktivitātes Eiropas Savienībā. Bezdarbs tiek atšķirīgi definēts dalību valstīs, arī datu vākšana notiek ļoti dažādos veidos. Eiropas Savienībā ir jāsniedz atbalsts un jāuzrauga dalību valstis, ko tās dara, lai mazinātu bezpajumtniecību. Uh, profilaks vai prevencija ir īstais veids, kā uzlabot situāciju, piedāvājot darba vietas nodarbinātību mazāk aizsargātajām grupām. Tāpat ir jāņem vērā cilvēku tiesības uz um, ģimenes dzīves apvienošanu ar darbu un uh, reģionālās attīstības fondā jāatvēl līdzekļi mājokļu celtniecībai. Paldies, Sonika kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas stratēģijā 2020. gadam ir pieci mērķi, un viens no tiem ir cīņa pret nabadzību. 20 miljoni cilvēku Eiropā dzīvo nabadzībā un arvien lielāks cilvēku skaits nonāk uz nabadzības sliekšņa. Tas viss dara nemierīgu, ņemot vērā ekonomisko un finanšu krīzi. Mēs tiešām redzam, ka nabadzība pieaug un ir arvien grūtāk saglabāt kontroli pār situāciju Es zinu, ka Eiropas parlamentam ir instrumenti, ir bijušas vairākas iniciatīvas, um, kas ir paredzētas nabadzības pārvarēšanai, un līdz 2015. gadam ir iecerēts likvidēt bezpajumtniecību īstenojot konkrētus pasākumus, cita starpā mājokļu celtniecību. Un daudz kas būs atkarīgs no tā, kā komisija strādās, kā tā spēs mobilizēt dalību valstis, izstrādājot stratēģiju pret bezpajumtniecību un daudz kas būs atkarīgs no tā, kā tiks izlietoti resursi, kas ir pieejami nevalstiskajām organizācijām. Un efektīvas politikas izstrāde ir ļoti saistīta ar starp institūciju sadarbību un ir jāīsteno jau esošie tiesību akti. Eiropas Savienībai ir nepieciešams kopīgs redzējums, vīzija un stratēģija, lai stratēģija varētu īstenot. Paldies! Vārds Smolkovas kundzei. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja. Komisāra kungs. Bezpajumtniecība ir viena no visekstremālākajām un biedējošākajām sociālās izstumtības formām. Mēs ikdienā redzam bezpajumtniekus pie tirzniecības centriem uz ielām, bieži viņi paliek neievēroti, netīri, noplukuši, izsalkuši. Bet vai tiešām ikvienam nav tiesības uz cilvēku cienīgu dzīvi? Un kādēļ mēs nesaprotam, ka pilnvērtīga un uzplaukusi var būt tikai tā sabiedrība, kur jebkādas nabadzības formas ir pilnībā izskaustas. Šeit vajadzētu iesaistīt gan valsts, gan privāto sektoru un būtu jāizstrādā un jātīsta arī informatīvās kampaņas šīs problēmas apzināšanai, bet es domāju, ka mums vajadzētu arī sadarboties Eiropas līmenī starp dalībvalstīm. Paldies Smalkovs kundzei un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras Mikolasika kungs kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz, komisāra kungs. Visi cil, jebkurš cilvēks varētu nonākt situācijā, ka tam nav jumta virs galvas. Tam var būt daudzi un dažādi iemesli. Daudz domā, ka tā ir bezizēja reģionālās institūcijas, vietējās un Eiropas institūcijas, tām visām ir jāstrādā kopā, lai risinātu šo problēmu. Būtu jāizmanto arī struktūra fondu līdzekļi, lai notrošinātu mājokļus trūcīgajiem. Un ir jāparedz arī īpašas programmas bezpajumtniekiem. Es gribētu norādīt, ka bezpajumtniecībai nav vietas modernā civilizētā sabiedrībā. Tas nozīmē, ka mums ir jādara viss, lai tie cilvēki, kuriem draud bezpajumtniecība, līdz šim punktam nekad nenonāktu. Paldies, Nikolēs Kūkungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Bezpajumtnieku problēma, protams, ir nopietna, un tā ir jārisina gan dalību valsts līmenī, gan arī Eiropas līmenī, bet nevajadzētu aizmirst par vēl vienu problēmu, kas ir tikpat nopietna. Tas ir necilvēcīgi dzīves apstākļi. At Atbilstoši Eurostata eh, ziņām, eh, viens no sešiem eiropiešiem dzīvo nepieņemamos dzīves apstākļos. Daudz cilvēku dzīvo eh, bez labierīcībām, ļoti sliktos apstākļos. Piemēram, vairāk nekā 8 miljonu francūžu dzīvo nepieņemamos apstākļos. Un tādēļ, domājot par stratēģiju, bezpajumtniekiem būtu jādomā par ilgtermiņu politiku, lai vispār uzlabotu Eiropas pilsoņu dzīves apstākļus. Paldies! Lona kungs, lūdzu, vienu minūtu. Priekšsēdētāja kolēģi. Bezpajumtniecības problēma ir kļuvusi akūtāka pēdējos gados. Arvien vairāk sieviešu nonāk uz ielām, ģimenes, jauni cilvēki, bērni. Tāpat arī tie ir cilvēki, kas pazaudējuši darbu un pēc tam pazaudējuši jumtu virs galvas. Es gribētu izteikt dažus ierosinājumus komisijai, kas varētu kalpot kā eventuāli risinājumu šai problēmai. Pirmkārt, es domāju, ka Eiropas aģentūras izveidošana bezpajumtniecības jautājuma risināšanā varētu būt laba doma, jo tad mēs varētu problēmu risināt ar Eiropas mēroga uh, instrumentiem un standartiem. Tāpat varētu mobilizēt Eiropas sociālo fondu vai reģionālās attīstības fondu, lai labāk izanalizētu bezpajumtniecības parādību un uzbūvētu mājokļus bezpajumtniekiem kur tas ir nepieciešams. Un mums vajadzētu uh, īstenot uh, Somijas modeli, kas paredz to, ka cilvēkiem primārā nepieciešamība ir dzīvoklis. Un tad mēs varētu palīdzēt bezpajumtniekiem un uh, caur asociācijām, kas dibinātas uh, viņu atbalstam. Paldies priekšsēdētāji. Zaborskas kundze, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka ja ģimene strādā, tad uh, bezpajumtniecība kā problēma nerodās. Tomēr šis parlaments regulāri pieņem likumus, kas vājina ģimenes spēju pastāvīgi pastāvēt, piemēram, uh, un tiek veicināts, lai mātes pēc iespējas ātrāk atgrieztos darbā, nodot bērnus kolektīvās izglītošanas institūcijās. Mēs nevērtējam sievietes darbu, kur strādā mājās un um, pieskata bērnus vai palīdz. Um, saviem vecākiem vai citiem gados veciem ģimenes locekļiem. Mēs aizmirstam, ka visa pamats ir ģimene, un ģimene ir jāatbalsta. Paldies, Matūlis kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējā dekādē pieauga bezpajumtnieku skaits, un ir um, vērojama sociālā polarizācija tieši mājokļu jautājumos, un tas izvirzījies kā ļoti nopietns izaicinājums dalību valstīm. Svarīgs priekšnosacījums, lai cīnītos ar šo parādību, ir rīkoties saskaņotāk, iesaistot reģionālās iestādes, dalību valstu iestādes, lai lēmumi tiktu pieņemti maksimāli tuvu cilvēkiem, kurus skar šī problēma. Eiropas fondus varētu izmantot sociālo mājokļu būvniecībai. Tādas kampaņas kā Eiropas gads cīņai pret nabadzību un uh, sociālo izstumtību kas bija ļoti labs virzošais faktors labākās prakses un pieredzes apmaiņai, uh, Mm, varētu arī veicināt informētību par šo parādību kā tādu. Bez tam būtu jāizstrādā nacionālās stratēģijas mazaisargātiem cilvēkiem, kā arī jādomā par to, kā uzlabot dzīves apstākļus un kā likvidēt šķērtļus pieejai darba tirgum, palielinot eh, un uzlabojot piemību sociālajiem pakalpojumiem. Paldies, Pendergast kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Es gribētu uzdot jautājumu, vai komisija ir iecerējusi domāt par to, kā izmantot neizmantotos dzīvokļus, kas stāv tukši kopš krīzes sākuma, un vai tā ir domājis par pasākumiem, lai atvieglotu mājasēmniecību finansiālo situāciju, kas ir nonākuši eh, kredītu slazdā? Un vai tā ir uh, domājusi, kā mm, izpētīt eh, sakarību starp šo bezpajumtniecību un neadekvātu zemes izmantošanas plānošanu. Paldies, Pentragas kundzei. Bazesko kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Bezpajumtniecība kļūst par arvien nopietnāku problēmu, un tā ir kļuvusi ļoti um, politika ar daudzām sejām, kas skar daudzus cilvēkus. Un es atbalstu stratēģijas pieņemšanu, bezpajumtniecības novēršanā. Eiropas Savienībai būtu jācīnās par cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanu visiem Eiropas pilsoņiem. Sociālā izstumtība rada diskrimināciju, kas ir balstīta uz uh, sociālo piedarību, un tas varētu nopietni ietekmēt cilvēku fizisko un psiholoģisko integritāti. Es ierosinu izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai risinātu šo problēmu. Eiropas Savienības līdzekļus varētu izmantot, piemēram, arī, lai būvētu sociālos mājokļus. Paldies! Paldies, un Tanas Esko kungam tagad došu vārdu. Paldies priekšsēdētājiem! Tīri no bioloģiskā viedokļa runājot lai cilvēks būtu vesels. Viņam nav obligāti jābūt bagātām. Un tajā pat laikā Tas nenozīmē, ka, ja cilvēks ir nabaks, viņam būtu jābūt slimam. Diemžēl šīs patiesības kļūst par realitāti, un Eiropā ir daudz organizācijas, kas sniedz atbalstu, medicīnisko atbalstu, uh, mm, iztumtiem cilvēkiem un bezpajumtniekiem, tomēr nožēli jāatzīst, ka gan no veselības pakāpojumu kvalitātes un programmu kvalitātes šie pasākumi nav tik labi, kā tie, ko sniedz mūsu draugi Atlantijas okeāna otrā krastā. Varbūt mums vajadzētu raudzīties tieši caur šādu prizmu, sniedzot pakāpojumus bezpajumtniekiem. Paldies Tanesko kungām un tagad došu vārdu komisāram Andoram, lai atbildētu uz izskanējušiem komentāriem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropa cieš no solidaritātes deficīta, un es domāju, ja tas nemainīsies, tad Tas ne tikai sagrauz Eiropas sociālo modeli, bet pašu Eiropas Savienību, diemžēl. Domāju, ka būtu ļoti nopietni jāizturas pret to. Ja mēs nebūsim saliedētāki, tad mēs nevarēsim tikt galā ar finanšu krīzi, kas turpinās. Dalība valsts ir īpaši tās, kas atrodas Eiropas Savienības perifērijā, uh, turpinās ieslīgt dziļāk sociālajā krīzē un pietuvosies sociālajai katastrofai, un bezpajumtniecība ir viens no šīs negatīvās tendences aspektiem. Es esmu pateicīgs godātiem deputātiem, jo šīs debats vēlreiz pierādīja to, ka parlaments ir gatavs runāt par šīm problēmām un tās risināt. Tāpat arī komisija Eiropas stratēģija 2020 cīņā pret sociālo izstumtību un nabadzību um, runā arī par bezpajumtniecības un sociālas izstumtības novēršanu. Tas nesaistīs tikai ar mājokļu trūkumu Eiropā. Te iet runa par ienākumu pārdalu. Bezpajumtnieku skaits dalībvalstīs ir pieaudzis. Uh, un tās ir galvenokārt tās dalība valsts, kur iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Līdz ar to mēs nevaram runāt par absolūto mājokļu trūkumu. Un būtu nepareizi uzskatīt, ka uh, nabadzīgie un bezpajumtnieki ir noziedznieki visi. Dalība valstu valdībām un pašvaldībām ir jārīkojas, lai izlabotu šo tirgus ekonomikas radīto kļūdu. Bezpajumtniecība un sociālā iztumtība ir dalība valstu kompetencei esošs jautājums. Eiropas Savienības mājokļu tirgi būtiski atšķirās dažādās dalību valstīs, gan pēc kvalitātes, gan uh, arī pēc pakalpojumiem, kas tiek sniegti bezpajumtniekiem. Mums būtu nepieciešama ciešāka politikas koordinācija, kā arī informācijas apmaiņa un plašāku statistikas pierādījumu izmantošanu, kā arī kaistais labākās pieredzes izmantošanu. Komisija jau ir uzsākusi darbu šajā virzienā, piemēram, atbalstot inovācijas, eh, eh, kā arī veicinot eh, pieeju, kas vispirms notrošina dzīvokļus cilvēkiem. Es piekrītu tam, ko Erīkungs teica, un es gribētu atvērt duru šai iniciatīvai sociālo inovāciju paspārnē. Tas ir, šis jautājums ir tieši saistīts arī ar cilvēku tiesībām un to neievērošanu. Tādēļ uz šo parādību vajadzētu skatīties tīri no tiesiskā viedokļa arī. Ir pilnīgi nepieņēmami, ja, piemēram, finanšu krīzes rezultātā cilvēki, kuri paņēmuši hipotekāro kredītu, zaudē savu dzīvokli vai māju, Viņiem tie tiek atņemti, un tajā pat laikā viņi joprojām ir bankai parādā. Mums būtu jāizraugās, ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu tiesisko ietvaru Eiropā, lai šādas lietas nenotiktu. Mēs esam uzsākuši dialogu ar iesaistītajām pusēm, lai rastu pienācīgu tiesisko risinājumu. Mēs turpināsim strādāt ar dalību valstīm. Dažas no tām tā vietā, lai attīstītu uh, sociālā, sociālo mājokļu stratēģiju, uh, veicina cilvēku izlikšanu. Es oktobrī biju Krakovā. Di pielietu diskusijās uh, par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo astomtību, lai turpinātu dialogu un mobilizētu dalību valsts, kā arī citas iesaistītās puses šīs problēmas risināšanai. Mēs turpinām strādāt arī ar nevalstiskajām organizācijām, es esmu pārliecināts, ka arī jūs zinat, ka ne visas uh, eh, NVO piekrīt šajā konferencē paustiem viedoklim, tādēļ šajā dialogā es paļaujos uz jūsu atbalstu, uzrunājot nevalstiskās organizācijas, dažādas iestādes, lai cīnītos pret bezpajumtniecību Eiropā. Paldies! Euh, Paldies, komisārkungs! Līdz ar to arī šīs debatas ir beigušās ir iesniegta rezolūcija par šo jautājumu. Un tagad pāriesim pie nākamā punkta.